Okay, uh, welcome everybody, I think we... Labi, sveicināti visi. Izskatās, ka esam sanākuši vismaz tik daudz, lai būtu galvenie cilvēki šeit pirmajam ziņojumam, vai es varētu sākt vispirms ar darba kārtības apstiprināšanas. Izskatās, ka neviens nemāja man. Nu, šeit ir grūti šajā telpā saskatīt, no kuras puses man kāds dod zīmi. Uh, Tātad atlikšu priekšsēdētāju paziņojums uz uh, balsošanas laiku, kad cerams būs vairāk cilvēku, un tāpēc esam pārgājuši uzreiz pie 3. un 4. punkta. Uh, ES sadarbības nolīguma par konkurences politikas īstenošanu, turpmāk izmantojumā pieeja. Referents ir Džordžs Krūtas. Thank you, thank you, Sharon. Paldies, Sharon. Mēs apspriedīsim kopā abas punktus, cik es saprotu. Cik es saprotu, mums ir nepieciešams eh, vēlme kopīgas rezolūcijas sastādi par konkurences politiku, eh, gatavojoties ES Šveices otrās paudzes nolīgumam. Personīgi es uzskatu, ka šāds nolīgums ar Šveici ir nepieciešams ņemot vērā Šveices eh, strateģiski svarīgu atrašanās vietu Eiropas Savienībai. Un tāpat arī abus jur, jurisdik, abu jurisdikciju sadarbību nesenajā pagātnē. Esmu pārliecināts, ka starpnacionālo kapitālu izsakošanai un e, dominējošo pozīciju ļaunprātīgas izmekl izmantošanas izmeklēšana uzlabosies ar šo nolīgumu. Tomēr ar šo nolīgumu netiek uzliktas sa saistošas e, saistošu pienākumu, atstāja abām pusēm pietiekam e, daudz iespēju uh, aizstāvēt savas svarīgās intereses, kas var tikt minēts kā pamatojums uh, nereaģēt uz otras puses veikto pieprasījumu. Galvenais jauninājums, kas ieviests ar šādu otrās paudzes nolīgumu, ir komisijai iespēja, tātad tāpat arī Šveices atbildīgajai iestādēji apmainīties ar nepieciešamo un svarīgo informāciju. Tas, manuprāt, ir svarīgs solis, ņemot vērā arī nākotnes eh, divpusējo nolīgumu Eiropas Savienībā ir jāpieņem vispārējais ietvars, ar kur tiek noteikti eh, kopīga vienota pamatne, jeb kādām turpmākām sarunām par šo jautājumu. Un komisijai tas atstāja arī manevrēšanas iespējas ambiciozāku mērķu sasniegšanai, kur varētu to īstenot individuāli, pēc individuālas pieejas pat arī attiecinot uz konfidenciālas informācijas nosūtīšanu, mums ir jāaizsargā uh, dokumentus, uh, kas attiecas uz atbrīvošanu no soda vai izmeklēšanas dokumentiem, it īpaši kontekstā saistībā ar civilām vai kriminālu izmeklēšanas darbībām. Ņemot vērā nesenos notikums Šveices parlaments augstākā palāta pierādīja, ka ir joprojām spēkā bažas par Eiropas Savienības eh, konfidenciālas informācijas aizsardzību. Šobrīd ir apturēta procedūra līguma noslēgšanai, un man liekas, tā dīvaini jau varētu teikt, kā ir organizēta novembra sākumā sabiedriskā uzklausīšana un arī divpusējā uh, Eh, tikšanās ar Šveices vēstnieku Basaratikungu un komisijas pārstāvu, un viņi nesaskatīja nekādas problēmas. Vai ši, šis nolīgums tika apstiprināts Šveices parlamentā? Es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, kā Eiropas komisija pārstāvēt šeit. Manuprāt, būtu labi pajautāt viņiem, kādas ir iespējas, ka Šveices parlaments varētu noraidīt šo nolīgumu vai apstiprināt to. Uh, Es domāju, ka komisijai pieejama plašāka informācija nekā mums. Pagaidām tā rezolūcija ir sastādīta un saprotu, ka Zinātnības komiteja jau ir sniegusi savu atzinumu. Es ierosinātu virzīties uz priekšu. Uh, Tad, ja janvārī Šveices parlaments izvēlēsies noraidīt šo nolīgumu, tad arī mēs mainīsim savu stratēģiju. Bet pagaidām mans priekšlikums ir turpināt uzsākt to darbu un skatīties, kas notiks kopumā. Paldies! Jā, paldies! Markus mums ir ēna referents. Lodz, jā, paldies priekšsarētāji! Sākumā varu pamatā piekrist referentam. Šis priekšlikums eh, līguma noslēgšanai nav varbūt kaut kas pilnīgi jauns, bet rada jaunu situāciju konkurences jomā attiecībā uz konfidenciālu informāciju un apmaiņu ar to. Ir skaidrs, ka tas tāds ilgs laicīgs eh, pamats turpmākām sarunām. Domāju, ka Šveices eh, konkurences tiesības un ES konkurences tiesības ir pietiekami tuvu, līdz ar to ir arī salīdzinoši vieglāk panākt eh, sadarbspējas starp abām sistēmām, kas attiec uz informācijas apmaiņu. Un secinājumos nu, Es domāju, ka mums, kā Eiropas parlamentam, par šo nolīgumu varat teikt, ka ir nepieciešams piekrist. Šeit gan ir pārāk maz tiesisku pienākumu, pārāk daudz manevrēšanas iespējas. Un eh, tas var novest arī pie tā, ka vai jūs priekšstādājs saņemat tulkojumu uz angļu valodu? Žēl gan, ka nesaņēmāt. Jā, man bija problēmas ar austiņām, saka priekšsarētāji. Ā, tad nav problēma ar tulkošanu, bet ar elektronisku šī tulkojuma nosūtīšanu jums. Nu, tad turpina vācu valodā. Tātad. Ilgtermiņā eh, tad paliek tā, ka uh, konkurences tiesības ir šī melnā kaste Eiropā un arī trešajās valstīs, nu, diemžēl tā tas ir. No otras puses, līdzīgo struktūru dēļ un līdzīgo procedūru dēļ ir iespējama cieša sadarbība. Līdz ar to galu galā, respektīvi pēc iespējas ātrāk, ir nepieciešams piekrist šādu nolīgumu slēgšanai, jo zinām, ka ja šeit būs kāda uzlabojuma, tad ir pietiekams manevrēšanas iespējas un cerams varēs izstrādāt arī caurskatāmāku procedūru tam. Paldies! Paldies Alde grupai, Nils. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms paldies referentam. Te nav daudz ko papildināt. Šis ir jauna veida nolīgums. Kā jau minēja, otrās paudzes nolīgums. Un cerams, ka mēs panāksim to, kas ir likts kā mērķis, mēs dzīvojam globālā pasaulē, un Šveica ir Eiropas Savienības vidū, un mums ir nepieciešama viņu informācija. Es tāpēc atbalstu Kutaša kunga priekšlikums, un neko vairāk šobrīd arī nevaru pateikt. Paldies! Jā, neredzu nevienu citu referentu, ēnu referentu, vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Izskatās, ka nē. Komisija. Vai komisija vēlas izteikties? Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Vispirms eh, paldies referentam un arī citiem deputātiem par ļoti iedvesmojošo rezolūcijas projektu, ne tikai attiecībā uz šo dokumentu, bet arī kopumā pret mūsu starptautiskās sadarbības politiku. Liels paldies! par to pozitīvo, ko jūs sacījāt. Es nedomāju, ka man būtu nepieciešams detalizēti skaidrot šī nolīguma mērķis, jo Kotašs kungs to ļoti eh, precīzi arī ir izdarījis pamatojums ir tāds, ka aizvien vairāk karteļu un apvienošanos eh, notiek startautiskā līmenī, un mums ir nepieciešams sadarboties ar Šveices konkurences iestādi tā skaitā, un Šveic, kā jūs zināt, Eiropas viducīri. Un svarīgi ir arī šī nolīguma parametri, respektīvi informācijas apmaiņa notiks tikai tad, ja abas iestādes izmeklē vienotu gadījumu, vienu gadījumu Informācijas apmaiņa notiek uz brīvprātības principa. Informācija, kas tiek saņemta attiecībā uz atbrīvošanu no soda, amnestiju vai citiem izņēmumiem, šāda informācijas apmaiņa nenotiek, izņemot, ja ir iesaistīto pušu piekrišana. Eh, es nedzināšos tālāk detaļās, bet centīšos atbildēt uz Kutašu kungu uzdotiem jautājumiem. Pirmkārt par to, kas notiek Šveicē šobrīd. Cik mums ir zināms, atbildīgā komiteja par šī nolīguma ratifikāciju Šveicas parlamenta augstākajā palātā šobrīd ir atlikusi debates, kurām bija jānotiek novembrī, tās šobrīd ir atlikts uz janvāri. Kādēļ tas ir noticis? Šveicas parlamentā ir zināmas runas un parlaments šobrīd uh, skata arī konku, Šveices konkurences tiesības, un tur tiek runāts par iespēju konkurences tiesībās iekļaut uzņēmumiem iespēju prasīt vai pārsūdzēt lēmumu, kuru pieņēmusi konkurences iestāde attiecībā uz informācijas apmaiņu ar Eiropas komisiju. Uh, Tas, protams, zināmā mērā rada mums bažas, jo ja šāda iespēja būs pārsūdzēt lēmumu, veikt informācijas apmaiņu, ja tas tiks nostiprināts Šveicas likumdošanā, tas nozīmēs, ka informācijas apmaiņa būs diezgan sarežģīti īstenojama. Ko mēs darām šajā aspektā? Mēs, protams, nevaram iejaukties Šveices darbu, parlamentu darbā, bet mēs ne, uzturam nepārtraukt kontaktu ar Šveices iestādēm, gan ar Šveices valdību, gan ar konkurences iestādi, lai palīdzētu viņiem, kur vien spējam, skaidrojot, kā darbosies e, šī informācijas apmaiņas sistēma Eiropas Savienībā, garantijas, kuras mēs piedāvājam šādai informācijas apmaiņai, lai pārliecinātu Šveices parlamenta deputāts. Mēs nevaram šobrīd prognozēt, kā tas viss atrisināsies, bet Šveices valdība, Šveices iestādes ir apņēmušās noslēgt šo nolīgumu, un viņi noteikti strādā, veids pārunas ar parlamentu, lai pārliecinātu ieguvums, ko dos šāda nolīguma noslēgšana, un ka nav nepieciešams šāda pārsūdzības uh, Eh, procedūru. Viens elements, ko mēs bieži vien šajā kontekstā pieminam, ir tas, ka Eiropas Savienības iekšienē ir tāds labāk attīstīts tīkls sadarbībai starp konkurences iestādēm, kur notiek informācijas apmaiņa, un tur nav iespējams pārsūdzēt šādu lēmumu. Un es domāju, ka neviens nevar apgalvot, ka mūsu sistēma ir tāda, kas piedāvā visādas garantijas. Tātad, ja šis nolīgums veidos šablonu vai paraugu nākotnes eh, vienošanām, nu, mēs, protams, varam teikt, ka eh, šis risinājums varbūt nedarēs visiem, bet tik tiešām pašreizējā kontekstā globālā ekonomikā, kur mēs redzam, ka konkurences jomas pārkāpuma arī ir globāla, arī daudz jurisdikciju apvienošanās vai saplūšanas, lielie karteļi. Tas ir mūsu interesēs censties panākt šāda veida otrās paudzes nolīgumu, lai mēs varētu apmainīties ar konfidenciālu informāciju. Kā jūs noteikti zināt, mēs jau veicam pārunas ar Kanādu par šādu otrā līg, otrās paudzes nolīgumu. Mē, par to mēs arī informējam parlamentu. Šobrīd notiek sarunas par vienu konkrēto jautājumu, respektīvi datu aizsardzību, un tikko būsim panākuši vienošanos šajā aspektā, mēs atkal informēsim parlamentu. Mums nav konkrētu plānu šobrīd uh, veikt sarunas pa, ar citām jurisdikcijām par šādu otrā paudzes nolīgumu, bet mēs uh, plānojam to darīt. Vispirms ir jāizveido uzticēšanās ar eh, šādas attiecības, kas balstās uzticēšanos ar konkurences iestādi attiecīgajā valstī. Tātad mums ir jāstrādā vienlaicīgi pie vienas lietas ar šo iestādi. Mums ir nepieciešams arī garantijas, ka eh, šīs otras jurisdikcijas tiesiskā sistēma piedāvā pietiekamu aizsardzības līmeni datiem, aizstāvības tiesības kas ir standarti Eiropas Savienībā. Un tikai tad, kad esam saņēmuši šādas garantijas, mēs varam veikt pārunas par šādu nolīgumu. Bet tā ir lieta, ko mēs apsveram. Mēs esam atvērti šāda veida otrās paudzes nolīgumiem ar citām jurisdikcijām. Ar to es šobrīd arī beigšu savu komentārus un esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, ja tāda būs. Paldies! Vai referents vēlas vēl kaut ko teikt? Jā, es vēlējos pateikt paldies kolēģiem par pausto atbalstu, paldies komisijai par ļoti labo informāciju, un kā es sacīju, es ceru un uzskatu arī, ka tas ir solis uz priekšu, un mums tas ir jāatbalsta. Saglabāsim pašreizējo laika grafiku, un tad redzēsim, kā tas viss atrisināsies. Paldies! Tātad tik, tikko mums prezentēja šo ziņojumu. Termiņš ir 5. decembris grozījumiem. 9. janvārī tos izskatīsim, plānojot balsot 20. janvārī un februāra 2. plenārsēdē, tad to varētu skatīt. Tāds ir pašreizējais laika grafiks. Tagad mums ir Tāda situācija esam par 15 minūtēm apsteiguši grafiku, cenšamies dabūt rokā referentu par nākamo ziņojumu, kurš ir priekšlikums regulai attiecībā uz naudas tirgus fondiem. Būtu jauki, ja mēs varētu šīs papildus 15 minūtes izmantot debatēs, nevis gaidot, bet, nu, laikam mums būs jāgaida būtu jau labi, ja cilvēku saprastu, ka indikatīvais laika grafiks ir tieši tāds indikatīvs. Nu, tikko mēs savāksim pietiekam daudz atbildīgo cilvēku par šo ziņojumu, mums ir neliels pārtraukums.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 Okay. Okay. Um, thank you. Uh... Labi, paldies, turpina priekšsēdētāji. Mums ir izdevies visus šeit uh, sapulcināt. Mums ir nedaudz papildus laika tagad. Varbūt mēs varētu tūlīt pāriet pie piektā darba kārtības punkta priekšlikums par naudas tirgus fondiem un tūlīt pat dodu vārdu Saidam Elkadrājīt lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Pirms jums uh, eh, pastāstīs vispārējais vilcienos par šo priekšlikumu, es varētu visumā pastāstīt nedaudz par ēku banku darbību. Iespējams, jūs esat lasījuši pagājušā 14. novembra ziņojumu par ēnu banku darbību. Tad, tur ir minēts, ka 2012. gadā apjoms bija jau 71 triljons dolāru. Tātad pavisam ir 170% no globālā IKP ir šī te ēnu banku darbība. Un G20 un Finanšu stabilitātes padome uh, secina, mm, arī Eiropas parlaments ir devis eh, sniedz ziņojumu par šo parādību. Un visi aicina regulēt šīs līdz šim neregulētās ēnu banku finanšu darbības, lai tādā veidā nodrošinātu, ka regulējumi netiek eh, apieti Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par naudas tirgus fondiem pagājušajā septembrī. Tas arī bija daļa no šī aicinājuma izstrādāt regulējumu. Kā jūs zināt, naudas tirgus fondi ir daļa no ēdu banku darbības, un mums bija pirmā viedokļa apmaiņa, un mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir labs pamats tālākam darbam. Jāņem vērā pagājušajā gadā mūsu ziņojumā par ēnu banku darbību izdarītos secinājumus, tur arī bija rekomendācijas par naudas tirgus fondiem. <clears throat> Tās esmu ņēmis vērā savā ziņojumā. Un pievēršoties manam ziņojumam, naudas tirgus fondi var būt vērtīgi īstermiņa finansēšanai bankām, uzņēmumiem un valdībām. Nav šauba par to, ka nav jātiek vaļā no šiem instrumentiem, taču ir jānodrošina, ka šis tirgus ir caurskatāms un komisija šķir SINAF, kur uh, pamatvērtība ir konstanta, pastāvīga, viens eiro, viens dolārs. Tātad no vienas puses ir šī parādība, un no otras puses ir vinats, tātad mainīgie tiegus fondi. Komisija attiecībā uz SINAF gadījumos, kad ir problēma ar caurskatāmību, piedāvā kapitāla buferi 3% apjomā, taču komisija piedāvā lai tiktu piešķirti trīs gadi šīs barjeras, ja buferu izveidē. Es pats uzskatu, ka šāda veida bufers būtu jāievieš tūlīt pat, jo ja tā ir, ka šīs bufers ir nepieciešams, lai um, izvairītos no līdzekļu noplūdes, tad mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Mans priekšlikums ir tāds, ka ilgtermiņā, es runāju par piecu gadu periodu, uh, SINAF būtu jāpazūd pavisam, un tad ir jābūt obligātai pārējai uz VINAF. Tā nav mana ideja. Šādu ideju, šādu pieprasījumu uh, ir izteikuši arī Centrālo banku uzraugi. Mario Dragi, Dragī kungs šajā iepriekšējā komitejas sanāksmē runāja par šādu priekšlikumu, un Eiropas centrālā banka savā 2013. gada ziņojumā par AOSKU ir lūgusi 2012. gadā arī ir minēts eh, šī parādība ECB ziņojumā, un dalībvalsts līmenī ir daudz dalībvalstu, kas vēlas, lai SINAF tiktu pielikts punkts. Esmu ņēmis to vērā savā ziņojumā piedāvājot, ka vēlākais piecu gadu laikā notiktu šī pāreja. Labums no tā būs tāds, ka nozarei tad ir laiks sagatavoties šai darbībai un um, klientiem un potenciālajiem ieguldītājiem būs pietiekoši daudz laika, lai atrastu alternatīvas finansēšanas veidu. Tālāk esmu risinājis citu aspektu komisijas priekšlikumā. Svarīgi, lai tirgus, um, naudas tirgus fondu risks tiktu izvērtēts pēdējos gados. Mēs esam ieviesoši daudzas izmaiņas reitinga aģentūrās. Tā mēs vēlējāmies nodrošināt, ka tās ir pilnīgi neatkarīgas. Priekšlikumā bija divi punkti attiecībā uz reitingu. Pirmkārt, komisija ierosina, ka naudas tirgus fondi nedrīkst pieprasīt izvērtējumu, jeb reitingu. Es uzskatu, ka no tā nav liela jēga, jo mazajiem ieguldītājiem šāds novērtējums būtu vērtīgs. tiem būtu tā vērts, lai naudas tirgus fonds tiktu izvērtēts. Un tiem būtu jāizmanto visaptvaroša informācija, tāpēc es nezinu, kāpēc komisija nāk uz kliešā ar pretēju priekšlikumu. Taču svarīgi ir tas, ka naudas tirgus fondiem ir pašiem jāizveido sava kapacitāte, lai nodrošinātu, ka tie produkti, kuros tiek investēts, tiek attiecīgi izvērtēti. Komisija šo problēmu ir ļoti labi risinājis. Tā tad šī ir doma par pašu uh, zināšanu izstrādi, taču komisija, manuprāt, iespējams pārāk detalizēti pievēršam jautājumam, pieminot, ka ir jābūt seši veidi reitingiem, kam jātiec uz naudas tirgus fondiem. Es domāju, ka katram naudas tirgus fondam, pamatoties uz uh, saviem dotumiem, ir pašam jāizvēlas savs modelis, un tad tur jāparāds elastīga sistēma. Es domāju, tā ir viena no lietām, kas mums ir jāizskata. Papildus tam es saku arī to, ka izprasti apstākļi, sniedzot ieguldību, ieguldot naudas tirgus fondā, ir iespējams ierobežoti, tie ir pakļauts zināmiem apstākļiem. Naudas tirgus fondi kā tādi jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem un mazajiem finansētājiem var būt veids, kā sadalīt risku. Tātad tā vietā, lai investētu vienā fondā, ir vērts investēt vairākos fondos, un šāda iespēja, es domāju, ir jāsaglabā. Naudas tirgus fondi darbojas USIC vai e AFPM e ietvarā. Un, un šeit pieeja ir ierosināt no augšas uz leju, taču caurskatāmīgas ziņā, es domāju, naudas tirgus fondiem pašiem un šo fondu pārvaldniekiem, jo īpaši trešās valstīs, ir jābūt tādiem, lai šī trešā valsts nebūtu nodokļu paradīze. Eh, tas arī ataino mūsu centienus eh, kopējos kopuzņēmumu kapitāla fondos, ko pieņēmām pagājušajā gadā. Iedvesmojas no Gīgolda kunga sacītai, sacītā viņa ziņojumā par šo jautājumu. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka ir svarīga laba pāraudzība šo mērķu sasniegšanai. Es domāju, vēl kaut kas ir jāpielāgo Domāju īpaši attiecībā uz lielajiem fondiem, kas pārvalda pār par eh, desmit miljārdu eiro. Tiem iespējams eh, būtu jābūt pāraudzītiem Eiropas līmenī. Komisija savā priekšlikumā mm, ir nākus klējā ar saviem ierosinājumiem. Esmu gatavs uzklausīt eh, kolēģis, grozījuma iesniegšanas termiņš ir nākošnedēļ, tad mūsu rīcībā būs vesels mēnesis, lai risinātu sarunas, un tad balsosim februārī. Tad būs pāris mēnešu ilgs iespēju loks, un šajā laikā mēģināsim panākt vienošanos ar padomu. Grieķijas prezidentūra ir norādījusi, ka tā tiešām vēlas pabeigt darbu pie šī jautājuma. Ja tas izdosies, tad šo tiesību aktu pabeigsim pirms sasaukuma beigām. Paldies! Liels paldies, turpina priekšsēdētāji, Eiropas Tautas partijas vārdā Žanpulgu Zēlūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms, kā parasti, no šoreiz gan no visas sirds pateikties referentam par viņa sagatavošanas darbu, par dažādiem variantiem, ko viņš mums piedāvā. Viss jutīgākais jautājums ir, protams, par šiem divu veidu naudas tirgus fondiem ar konstanto un variablo vērtību, mainīgo vērtību. Konz komisija nāca klājā, nāca klājā ar vienu priekšlikumu, referenta priekšlikums ir radikālāks, viņš ierosina progresīvi uh, atteikties no konstantās vērtības fondiem, un tad viņš arī atsaucas dažādām organizācijām. Man jāsaka, ka es e, nepazīstu, kāpēc ir grūti izrīt šo izvēli. E, vispārējais, tā saprot, ir 50% viena tipa fondu un tad tikpat otra tipa fondu. fondu. Taču runājot par riskiem Ja šāda riska ir vairāk konstantas vērtības fondos, tie ir reāli, tad es uzskatu, ka referenta nostāja ir racionāla un pie tās tad mums ir arī jāstrādā. Runājot par pārējo pamatu jautājums ir šāds. Kā saglabāt naudas tirgus fondu līdzdalību reāli ekonomikā? Šai ziņā vēlos atgādināt ka tas skanātu kā paradoks vai kā pretrunu, ka komisija ierosinātu noteikumus, kas attiec uz konstantas vērtības fondiem, un tālāk viņas attiecinātu uz mainīgas vērtības fondiem. Mums ir jāroda līdzsvars un konsekvence. Runājot arī par vērtspapīriem. Es zinu, ka dažiem, kam ir slikta pieredze ar augsta riska vērtspapīriem, tagad ir īpaši piesardzīgi. Es domāju, ir jābūt gana objektīviem un jāsaprot, ka problēmas ar vērtspapīriem bija tāpēc, ka bija nepareizi īstenota šāda veida vērtspapīra politika ASV un Eiropā situācija ir atšķirīga. Šī iemesla dēļ mums ir jāuzmanās neatņemt sev šo ļoti svarīgo instrumentu ekonomikas pārfinansēšanai. Runājot par reitingu atbalstu referenta viedokli, pēc tam, kad ir regulētas reitinga aģentūras ar trījiem, trijām regulām, uh, nodrošinot uh, šo aģentūru pārvaldību no Eiropas uh, līmeņa puses, būtu tiešām neloģiski viņas uh, tā kā ierobežot un veicinot kaut kādas anonīmas vērtātājas, kas pielikta savas zvaigznītes. Tādā veidā eh, tad reitinga aģentūras no parlamenta puses tiktu grautas un viņu nopietnība, viņu nopietnā nopietnais status arī tiktu grauds. To es vēlējos uzsvērt. Vēl ir jāparedz paplašināt eh, aktīvu aptvērumu un paredzēt likviditāti, lai naudas tirgus fondi būtu gan efektīvi, gan droši. Tie ir tā vērti. Katrā ziņā es tāpat kā referents uzskatu, ka mums pie šī temata jāstrādā ātri, lai varētu pabeigt to līdz šī sasaukuma beigām. Paldies! Um, a... Priekšsēdētāji, Volfs Klīns atvainojas, viņš nebūs klāt, bet Nils Tor Torvalds runās viņa vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Tā tad es izteikšos Volfa uh, Klina, Klinta vārdā, pēc tam Ola vār, Šmita vārdā, acīm redzot, pirmdienas pēcpusdiena Briselē nav nemaz tik uh, ērts laiks. Katrā ziņā Klīns vēlas atvainoties, ka viņš nevar piedalīties šajās diskusijās. Viņš uzskatas, ka jauno noteikumu eh, mērķis ir veicināt likviditāti un stabilitāti. Viņš uzskata, ka pirmā, eh, ka jā, jānosaka eh, dienas un nedēļas uh, ierobežojumi, kas finanšu stabilitātes, eh, kas eh, naudas tirgus fondiem ir jābūt pamatoties uz investoriem. Komisija jau ir piedāvājusi labu pamatu tālākajām sarunām ēnu eh, referents sarunās. Klinta kunds arī izvirzīja par prasību šādas minimālas prasības. Otrkārt, jāuzlabo aktīvu kvalitāte, kas ir naudas tirgus fondu īpašumā. Tārāk jāuzlabo likviditāte tad, kad uh, ir uh, liels spiediens uh, tirgu. Ceturkārt, jānosaka vārtu aizsardzības uh, mehānisms, lai, kas ļautu fondam uz laiku pārtraukt izmaksas. Ir jāparedz E, īpašīs, ieš, īpaši drosības, drošības mehānismu stabilitātes nodrošināšanai. Līdz ar to Klinta kungs, kungs nedaudz atšķirīgi no referenta neuzskata, ka visiem sinaf ir jākļūst par vinaf. Klinta kungs augstu vērtē referenta priekšlikumu uh, kontu stingri uzrādzi, izraudzīt un pakļ, uzraudzīt un pakļaut nosacījumiem. Katram naudas tir, fondam ir, naudas tirgus fondam ir pašam jāizvēlēs savs reitinga modelis. Ārējam reitingam ir jābūt tikai vienam no elementiem, kuru fonda mm, menedžeri ņem vērā, tad, kad viņi izvērtē kādu konkrētu instrumentu. Naudas tirgus fondam ir jāizveido zināmas politikas un procedūras, lai labāk saprastu savus investors, jo īpaši attiecībā uz uh, vajadzības pēc likviditātēm, likviditātes un ris, nodrošināšanas pret riskiem. Ir jāuzmanās no riska koncentrēšanās. Klinta kungs arī uzskata, ka nav ārēji jāatbalsta nekādas uh, ārējas vai valsts uh, reģionālās uh, varas iestās. Viņš augstu vērtē tirgus uzraudzības iestādes um, pieprasījumu pēc stingrām vadlīnijām. Klinta kungs ir gatavs uh, radoši sadarboties ar referentu un citiem ēnu referentiem. Tas būtu patīkamāk, ja es būtu varējis vāciski to visu prezentēt, bet, diemžēl, viss bija rakstīts angliski. Paldies! <laughs> thank, thank you very much. Priekšsēdētāji, liels paldies. Un tagad zaļo vārdā Filips Lamberts. Šai gadienā es pārstāvēšu pats sevi, saka Lambert kungs. Jā, nu vienīgi man ir dalītā personība, kas arī var sarežģīt lietas, bet, nu, pat labam varbūt visnotaļ saskaņos pats ar sevi. Really? <laughs> We... Komentārs no zāles, ko tūk nedzir. Kura mana personības daļa jums labāk patīk? Nu labi, pēc tam par to aprunāsimies. Euh, Tātad izskatās, ka te veidojas plaša koalīcija. Es saprotu, ka Žans Pols arī piekrīt Saīda piedāvājumu. Tātad eh, es arī pievienošai koalīcijai, un es domāju, mēs esam vienisprātis. Referents ir labos, pareizos ieskatos gan par eh, progresīvu konstantās vērtības eh, naudas tirgus fondu pazušanu. Un tas attiecas arī uz fondiem, kas izveidoti nodokļu paradīzēs. Eh, tad vēl arī uz eh, atvasinājumiem arī var piekrist. Tad es būtībā runāšu tikai par tiem punktiem, kur mēs gribētu sniegt savu ieguldījumu šai ziņumā. Tātad, ja mēs virzāmies uz to ideju, ka naudas tirgus fondi ar stabilo vērtību ar laiku pazudīs, tad tas tulīt strīpo veselu virkni grozījumus. Mēs uzskatām, ka šie stabilas vērtības fondi darbojas tādas kā, kā bankas, un līdz ar to viņiem ir jābūt īpašiem banku noteikumiem. Tad, ja mēs tomēr pieeju mainām, tad jāsaprot, cik ātrā tempā būtu jāizno šīs darbības. Un jautājums, ko tad šie naudas tirgus fondi ar stabilo vērtību dara pārejas periodā? Tātad šim fondam, e, šim pārejas periodam jābūt īsam, tad mēs varam arī neaizdrauties ar īpašiem ierobežojumiem, ja šis pārejas periods periods būs ilgāks, tad ir jānosaka uh, vairāk ierobežojumi, lai izvairītos no riskiem. Tad mēs domājam vēl par papildus principiem attiecībā uz atalgojumu naudas tirgus fondos. Taču ziņojumā nav izstrādāta viena ideja prot par uh, atgūšanas plānu, kā var nodrošināt uh, šo fondu glābšanu individuālo vai sistēmisko problēmu gadījumā. Es piekrītu Žana Paula sacītēm par reitinga aģentūra, taču rodas jautājums par caurskatāmību. Par informācijas caurskatāmību attiecībās fondiem, kas ir darbojas tirgos. Un attiecībā uz esmu, tā varētu būt esmas loma līdzīgi kā to dara ECC iestāde ASV. Varētu tad noteikt likviditātes noteikumus, eh, kā teica Žants Pols, tas ir labs kompromiss starp drošību un šo fondu efektivitāti. Tie ir daži jautājumi, kuriem gribēju norādīt. Es domāju, pastāv iespēja šo tekstu ātrāk pabeigt tad tas būtu jau pirmais solis uh, ēnu banku darbības ierobežošanai pirms sasaukuma beigām. Paldies! Tā tad uh, mēs esam mazliet pavirzījušies priekšā darba kārtībai par ceturksni. Tā tad tagad vārds jums. Paldies! Un, protams, tas ir akadēmiskais ceturknis, un es esmu ieradies burtiski brīdī, kad man ir jārunā. Es atvainojos, ka es esmu ieradies laikā vai arī drusku pa vēlu, bet es atvainojos, ja varbūt jautājumi, kurus es uzdošu, ir tikuši jau izdiskutēti vai vienkārši atlikti. Bet vēlētos parunāt par sekojošiem momentiem. Es atbalstu ideju, ko izteica arī referents, ka MFF DFF vajadzētu ieguldīt derivāti instrumentos, un, eh, protams, šie MMF varētu ieguldīt citos MMF-os, bet eh, man patīk tas, ko jūs teicāt par kredīta aģentūrām, re, kredīta reitinga aģentūrām, un tomēr pēdējā brīdī, kad mēs runājam par cinafiem, tie, eh, kā jau parādījās pēdējā viedokļu aptaujā, sinaf var tikt izmantota vinaf vietā, bet izskatās, ka šajās debatēs par to vispār negāja runa. Un visbeidzot vēlētos pieminēt to, ka 3% robežu vajadzētu saglabāt. Bet es nezinu, vai mēs no vienam varēsim atteikties pēc pieciem gadiem, un mani tas lielā mērā interesēs, pat gribētu teikt uztrauc. Amortizācijas ierobežota izmantošana īstermiņa aktīviem. Runa gāja arī par 90 dienām. Es eh, nezinu, vai pilnīga amortizācijas aizliekšana varētu palīdzēt. Tātad mēs iestājāmies par eh, specifiskākiem un striktākiem noteikumiem, kas padarītu tirgu mazāk pakļaut dažādiem riskiem un vairāk pāredzamu. Un, eh, protams, mēs vēlamies, lai gan stresa testa prasības, gan arī caurskatāmības noteikumi nākt par labu patērētājiem un man patika referenta doma svītrot atsauc uz ārējām kreditreitinga aģentūrām, bet eh, mēs uzskatām, ka referents dodas pārāk tālu šajā kapitāla buferu zonā 3% robežās, bet eh, par cīnafiem nezinu, vai to varēs eh, izmainīt ar vinofiem piecu gadu laikā. Bet, protams, kā jau es teicu, diez vai varēs pilnībā pārdot no, pāriet no sinafiem uz vinafiem. Tie no mums, kuri strādā ar dažādu grāmatvedību, to jau zina. Iespējams, ka šeit eh, paceļas arī morāls dabas jautājums, jo kur šī nauda nonāk? Un eh, kur šī sinaf nauda nonāk un vai nauda nonāk patreizējā banku sektorā? Tātad domāju, ka mums vajadzētu daudz sīkāk paraudzīties uz risku diversifikāciju un nevis risku koncentrāciju. Vairāk no jūsu piedāvājumiem tieši padarīs riskus koncentrētākus priekšsēdētāji. Vai no GOE arī grupas kāds vēlētos runāt? Nē. Astrid, vārds jums lūdzu. Oui, uh, merci, madame. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos atvainoties referentām, ka esmu atnākusi nedaudz nokavējusies, tātad visu diskusiju nenoklausījos, tāpat kā iepriekšējais runātājs teica. Taču runājot par naudas tirgus fondu, tas ir eh, svarīgs gan mazumtirgotājiem, gan institucionalizētiem ieguldītājiem. Divi komentāri no manas puses. Jāņem vērā vide, gaisotne, kurā pat labāk mēs atrodamies. Tātad situācija ir visnotaļ jutīga. Un tas attiec arī uz reglamentēšanu. Tā kā aizdevuma procenti ir gandrīz nulles apjomā, tad situācija sarežģojas, tātad manevra telpa operatoriem ir tokļi ierobežot, ka jebkāda veida reglamentāras izmaiņas, normatīvas izmaiņas viņus milzīgi skar. Naudas tirgus fondi pat laban piedzīvo ļoti grūtas laikus ja aizdevuma procenti ir 5-6%, tad eh, viena punkta atšķirība, tas ne, nekādu lielu mm, starpību nepanāk, taču, ja te ir apmēram nulles līmenī, tad gan atšķirība ir liela. Un es nesaprotu Eiropas likumdevēju vēlmi apšaubīt naudas tirgus eh, fondu nākotne Eiropā. Es neuzskatu, ka šeit klātesošiem kādam varētu būt šāds nodoms. Es zinu, ka finanšu nozarei dažkārt eh, ir tendence eh, sāpēs iesaukties pirms vispār kādas sāpes tiek novērotas taču šis zemo procentu likmi konteksts ir reāls fenomens, turklāt tas turpināsies. Tāpēc, lūdzu, būsim ļoti piesardzīgi saistībā ar to, ko mēs šai lietā pasākam, jo, ja mēs uh, laivu piekraujam pārāk pilnu, tad sekas būs ļoti negatīvas. Otrais komentārs, kuru gribēju paust, attiecas uz konstantās vērtības naudas tirgus fondiem. Eiropas komisija katrā ziņā vēlas mainīt noteikumus visnotaļ fundamentālā veidā. Nozare visā kopumā norāda uz draudiem un to pauž pavisam viennozīmīgi. Tas viss mūs noved pie sarežģītas situācijas. Kā objektīvi spriest par riskiem, kurus it kā izraisot šis instruments naudas tirgus fondi ar fiksēto vērtību? Komisija piedāvā savu veidu garantiju fondu 3% apjomā. Nozare atbild šādi. Fondam tad ir jāpieprasa ārkārtas nodoklis, ja apstākļi to pieprasa. Atklāt sakot, es uzskatu, ka šāda mehānisma izveide nebūs populāra mazumtirgotāju investoru acīs. To es ļoti labi tad sapratīšu. Tāpēc mans ierosinājums. Kāpēc šādos apstākļos nevarētu iet citā virzienā. Konstantas vērtības fondus paredzēt institucionalizētiem klientiem, kas izmanto šo instrumentu tai par labu. Un tad citi varēs uh, ieguldīt naudas tirgus fondos ar mainīgu vērtību. Būšu priecīga, ja komisija, referents, ēnu referenti varētu atbildēt uz šo jautājumu. Vai tā mēs nevarētu atrisināt daļu no šīs problēmas? Lūk, šādi mani komentāri, mans jautājums. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Un eh, tagad Gais Mičels lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Es e, vēlētos izteikt zinā, tādas pašas bāžas, kādas šeit jau izskanēja. Arī es nedzirdēju visas iepriekšējās prezentācijas, jo esmu ieradies patiešo no lidostas. Un tomēr sinafi tādā formā, kā tie ir aprakstīti komisijas priekšlikumā un referenta priekšlikumā, uh, izraisa zināmas bāžas. Mēs runājam par 400 miljardiem eiro sinafos, tātad naudas tirgus vērtspapīros. Tas būs ļoti būtisks likviditātes aktīvu daudzums gan bankās, gan arī citos finanšu spēlētājos. Bet eh, SINAV naudas tirgus fondi Amerikas Savienotajās valstīs izskatās savādāki. Saids jau to pieminēja savā runā, proti Eiropas sistēmiskā riska padoma, izskatot šo punktu, savās rekomendācijās ir ieteikusi savās rekomendācijās eh, 2012. gada šķērsvītra 1 Runa iet eh, par sekojošo, ja SINAF tiek pārvest uz VINAF. Var notikt eh, būtiska SINAF fondu aizplūde uz citām jurisdikcijām, un sekas šādai aizplūdei varētu būt eh, nopietna ietekme uz cenām un uz īslaicīgo fondu aizņēmumiem, īpaši bankām. Un eh, domāju, ka mums vajadzētu to ņemt vērā, izskatot un diskutējot par šo priekšlikumu. Es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā to, ko Eiropas sistēmiskā riska padoma ir ieteikusi savās rekomendācijās. Prieksēdētājs kundzes. Viss, priekšsēdētājs kundze, visu šo instrumentu izmantošana ietekmēs ne tikai nodarbinātību darību valstīs un dalību valstu ieņēmumus, bet tas, ka likviditāte aizplūtīs no Eiropas bankām, tam ir neparedzams sekas. Vēlētos varbūt komitejai apspriešanai piedāvāt sekojošu tēmu. Tas, ka komisija savā priekšlikumā balstās uz Amerikas Savienoto valstu praksi, kurā runa iet par likviditātes maksājumiem, tad eh, domāju, ka man, man tas liekas pieņemamāks, praktiski vieglāk izpildams, un tas radītu vienādāku, spēļ, vienādāku spēles noteikumu starp abām jurisdikcijām. Domāju, ka mums to vajadzētu izskatīt. Tātad piekrīt tiem kolēģiem, kuriem izteica savas bažas par šo konkrēto aspektu. Uh, Nu, domāju, ka mums vajadzēs eh, vēl daudz diskutēt tieši konkrēti par šo aspektu, mm, lai nebūtu tā, ka mēs šo punktu palaižam garām un neredzam to kā ziloni porcelāna veikalā, bet eh, seks tam būs neparedzams prieksēdētājs. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Es pati tad izteikšos. Principā es vēlētos pamudināt visus, kurus tas interesē, griezties ekonu mājas lapā, un es jau esmu divreiz, divreiz runājusi. Pirmā bija, par jūsits, pirmā bija jūsits konference, un otrā bija par sinaviem. Un AFMI konferencē arī es runāju par šo pašu jautājumu, par tā saucamo sekuritācijas jautājumu. Žans Pols to pieminēja. Patiesībā es e, daudz vairāk sliecos e, uz SINAF pusi nekā uz šo sekurizāciju. Protams, e, sekuritācija ir laba, bet mums ir jābūt uzmanīgiem ar to, proti, kādas tam varētu būt sekas. Bet tagad par MMF Nezinu, kādas tad varētu būt eh, alternatīvas. Vairāk runātāji jau par to runāja. Tātad, ja nauda nonāk bankās, tas jau nemaz nav tik slikti, jo tādējādi mēs varēsim bankām vairāk uzticēties un eh, varbūt, ka tirgu parādīsies mazāk, regu, mazāk atregulēti un atrunāti produkti. Un e, tas var nozīmēt arī to, ka šie produkti vai nauda aizplūst no Eiropas Savienības, īpaši paraugoties uz tiem investoriem MMF-os, kādas ir lielās sponsora bankas un e, kuras nodarbojas ar e, skaidrās naudas mīmaiņu, un tiešām naudai ir tieksme aizplūst uz citām jurisdikcijām. Tā tad eh, ir hospis, ir labdarība un ir vesela virkne citu ieguldījumu, kurus būtu vērts izskatīt, kuri neizvēlēsies eh, vinafus, bet gan citus produktus. Un domāju, ka mums vajadzētu visiem spēkiem izvairīties, pieskarties un piedāvāt lielāka riska produktus. Mums vajadzētu padiskutēt arī par piecu gadu robežu, jo šis 3% kapitāla buferis darbosies divus gadus, bet uh, Visos mūsos bāžas jau izraisa šis jautājums, bet ja mēs par to nediskutēsim, tad būsim grūtībās. Es piedaru tiem, kuri uzskata, ka vajadzētu paraudzīties uz Mums vajadzētu paraudzīties uz likviditātes prasībām. Protams, to ir grūti panākt, ja centrālās bankas un dažādi regulātori apgalvo, ka mums tos nevajag. Bet, eh, teiksim, ko tad nozīmē tas INAF plus? Vai INAF plus ir visas šīs prasības? Mums vajadzētu nopietni izvērtīt šo instrumentu un paraudzīties, ko labi tas mums varētu dot. Nedomāju, ka viss ir pienācīgi izrunāts, un kā jau es savos rakstos esmu teikusi, man liekas pārsteidzoši, ka mēs e, par sekuritāciju iestājamies, e, apgalvojam, ka mēs sinavus vēlamies aizliegt. Riski abos gadījumos ir, mums abas šīs izvēles vai alternatīvas būs e, jākontrolē, tāpēc es vēlreiz griežos pie referenta ar lūgumu nopietnāk pārdomāt par ierobežojumiem un šim, šim te aizlieguma prasībai, un nedomāju, ka tas ir pareizais ceļš. Es piekrītu manas politiskās grupas viedoklim. Patiesībā neesmu konsultējusies ar pārējiem deputātiem manā grupā, bet uzskatu, ka e, uz šo jautājumu nevajadzētu raudzīties idealizēti, jo uh, tie mazie Eiropas investori, kuri nevar investēt kaut kur citur, mums vajadzētu par viņiem iestāties un nevajadzētu sagraut tādu sistēmu, kas labi darbojās. Mums eh, nevajadzētu zāģēt zāru, uz kura sēžam un apgalvot, ka mēs vēlamies kaut ko droši, jo drošais jau mums ir. Vai ir vēl kādi, kas vēlētos izteikties komisiju? Lūdzu. Un tad eh, vēlreiz vārds referentam, tātad komisija. Um, nu. Liels paldies, vēlamies atgādināt, ka darba kārtība pie šī temata ir ļoti svarīga, tātad vēlamies rīkoties ātri, lai um, atainotu Eiropas saistības. Uh, izpildīt savu apņemšanos attiecībā uz ēnu banku darbību, ko mēs paudām pret G20. Tātad esam sākuši e, plašu darbu ar komisiju. Svarīgi, lai šajā priekšlikumā būtu paredzēt noteikumi par e, likviditāti un par diversifikāciju, jo skaidrs, ka naudas tirgus fondi nav spējuši izturēt spiedienu līdz šim, tātad 5 līdz 10% likviditātes. Uh, Tad ir uh, robežas attiecībā uz dienas un nedēļas likviditātes rādītāju. Regula ir ievērojami uzlabojusi uh, kredītreitingu situāciju, tomēr Īstenojot pārvaldes, mēs secinājām, ka naudas tirgus fondiem bija īpaša um, pozīcija, īpaši 3A reitings attiecībā uz uh, stabilu neto aktīvu vērtības uh, naudas tirgus fondiem. Un tas uh, rada. Mm, labvēlīgu iespaidu investoriem, un kad šis reitings tiek paņemts nost, tad pēkšņi sāks masveida panika. Tātad mūsu doma bija noņemt no šos eh, reitingus un pamatoties uz tiem fondiem, kam šādi reitingi netiek izstrādāta attiecībā uz atmaksāšanas eh, atlikšanu Uh, tas ir līdzīgi kā SEC piedāvāja ASV. Mēs sapratām, ka arī tādi noteikumi Eiropā pastāv. Piemēram, ja kāds vēlas samazināt atmaksāšanas cenu, tad uh, to drīkst darīt. Uh, ASV ir aizliegts šādi rīkoties, tāpēc ACC piedāvā to iekļaut uh, likumā, bet Eiropā jau šādi noteikumi ir. Runājot par institucionalizētiem investoriem, privātiem investoriem, par šo jautājumu, kas tik šeit uzdots. Atgādināšu, ka institucionālie investori ir apmēram 95% no tiem, kas konstantajos fondos ir investējuši. Tā tad. Uh, eh, Eh, izmaiņas attiecībā uz privātajiem investoriem eh, būs pietiekoši mazas, un tas nekādā veidā nemainīs naudas tirgus fondu situāciju. Paldies! I think I could think of a lot of replies. Jā, es eh, varu iedomāties veselu virkni atbilžu, bet tagad došu vārdu referentam. Paldies, prieksēdētājs kundze! Un paldies pilnīgi visiem kolēģiem, kur piedalījās šajās debatēs un nāca klajā ar jaunām un netik jaunām idejām. Es eh, esmu pārliecināts, ka balstoties uz grozījumiem mēs strādāsim tālāk un mēģināsim vienoties. Es vēlētos darbu uzsākt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas ātrāk arī vienoties, ja tas būs iespējams. Jau šobrīd šķiet ir izkristalizējušies būtiskākie turpmāko diskusiju punkti, un šobrīd šķiet, ka būtiskākais uzsvars tiks likts uz cēnavu Es jau pats esmu izteicies, ko domāju par cēnaviem. Es esmu par to, lai cēnavi tiktu vismaz ilglaicīgākā laikā pilnībā izskausti, un lai investoriem būtu iespējams izmantot vēnavu un citas alternatīvas, kuras šobrīd, un varbūt ne šobrīd, bet īsumā piedāvās tirgū. Protams, ka uh, dažiem investoriem varbūt būs pieņemami noteikti inter, instrumenti un citiem savukārt citi. Bāžas par to, ka kapitāls aizplūdīs no Eiropas. Hmm, tas daļēji ir pamatots, jo regula tiek gatavota pēc savas tekstuālās būtības tādā veidā, lai gan finanšu tirgus pārvaldītāji, gan arī viņu klienti pakļautos šai, šim regulējumam un tiesību aktiem. Patiesībā Amerikas Savienotajās valstīs darbs norit paralēli Eiropai, bet eh, atcerēsimies, ka Amerikas Savienotajās valstīs eh, arī ir eksperti, kuri vēlētos, lai cenā izbeigtu darboties arī ASV bet eh, cenav šobrīd ir instruments, kas tiek izmantots valdību parādu ieguldījumos. Līdz ar to, kā jau teicu, debats notiek par šo instrumentu ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā. Tā nav, ka mēs esam pilnīgi izolēti šajās debatēs. Un vēlreiz veselu virknu organizāciju starptautiskajā līmenī, kā arī Eiropas centrālā banka, ir sniegušas savu atzinumu par šiem instrumentiem, un noteikti vajadzētu ņemt vērā visu šo institūciju ieteikums mūsu pieņemtajos likumdošanas aktos. Vēl varbūt eh, pāris atbildes Gozeskunga teiktajam. Pirmkārt, Protams, ka mums vajadzētu izskatīt likviditātes principus, un, protams, ka ir jāmēģina las, rast adekvātu līdzsvaru starp drošību un reāli ekonomikas eh, skaitļiem. Par to turpmāk vēl diskutēsim, bet diskutēsim par to tad, kad tam būs pienācis laiks. Prieksēdētāji, paldies! Mēs eh, tātad tikko esam noturējuši pirmo viedokļu apmaiņu par likumdošanas priekšlikumu un e, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. decembris, tātad šodien. Piecos. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. Piet, piecos izskatīsim 20. janvārī un e, komitejā 20. februārī. Tātad e, plenārsēdē visticamākais mēs to izskatīsim aprīlī. Un vismaz no komit, ko, komisija vēlas, lai mēs pie šī faila beigtu strādāt pēc iespējas ātrāk, bet domāju, ka šim parlamentu sasaukumam izdosies e, strādāt pie šā jautājuma sakārtošanas trialogu ietvaros. Protams, ka priekšlikumi līdz septembrim neparādīsies. Protams, ka no komisijas ir izdarīts spiediens, lai mēs e, to pabeigtu ātrāk, bet esmu pilnīgi godīga. Es e, nedomāju, ka komisijai vajadzēja izska, izskatīt un atvēlēt sev visu nepieciešamo laiku, un pēc tam, kad šis dokuments nonāk parlamentā, kad tas ir kļuvis publisks un kad visi par to zina, jūs pēkšņi pieprasiet, lai parlaments to izdarītu burtiski vienā sekundē. Atvainošana, piedošana. Tā nu gan nebūs. Bet tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir numurs 6. Hans Pēters vēl nav ieradies, varbūt pagaidīsim burtiski pāris minūtes, un eh, šajā laikā, kamēr gaidām Hans Pēteru, es lūdzu ieņemt vietas gan referentam, gan arī ēnu referentam un visiem runāt gribētājiem. Paldies! Thank you. Oui, je voulais juste poser une question, madame. Je voulais juste poser une question. Man ir viens jautājums. Es tikai uzdevu jautājumu, vai balsošana notiks pulksten 17. jo ir cilvēki, kas tagad dodas prom. Es gribu zināt, vai balsojums tiešām būs pulksten 17. Jā, priekšsēdētāji, Eh, attiecībā uz balsošanu mēs ievērojam eh, tam atvēlēto, tai atvēlēto laiku, jo mēs zinām, ka grupām arī eh, ir savs darbs. Ja pirms balsošanas būs daudz laika, tad iespējams varēs agrāk skatīt ziņojumu par ES tiesību aktu saskaņotības uzlabošanu finanšu pakalpojumu jomā. Tad būs klāt birojas un koordinātori. Tā tad, ja vēl pirms 17. būs brīvs laiks, tad mēs to izmantosim.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

Jean Paul, do we know is is uh, Jean Paul? Mēs Alfredo nevaram dabūt rokā. Vai jūs zināt, vai viņš nāks, ja jūs runāsiet viņu vārdā? I don't know. es nezinu, nezinu. Bet, ja vajadzēs, tad es varu sacīt jau tagad, ka uzteicu referentu par viņu lielisko darbu un vispārējo, kas man būtu jāsaka.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 Well, well he didn't. No, he didn't, he, he didn't want to contact the general consultant. Madame la Présidente. Priekšsēdētājs kundze, saka Žants Pols, kas man saka, ka Bertro kungs aizstās Palones kungu. Bertro, Bertro kungs ir klāt, vai ne? Bertokungs ir klāt? A, nu, viņš pavisam drīz būs klāts, saka Žanpolks Gozē. Mhm. Nu, tad pagaidīsim drusciņu. Paldies. Okay, um, well, we seem to be under pressure. Jā, izskatās, uh, ka mēs saņemam spiedienu no visām pusēm, cilvēkiem jādodas arī uz citām komitejām, tāpēc es ierosinātu ķerties pie sestā darba kārtības punkta. Un, ja mums būs ārpus rindas ēnu referentiem jādod vārds, tad tā arī darīsim, vai arī Žants Pols glābs situāciju, kā jau ierasts. Tātad kopienas statistiku saistībā ar preču tirzniecību starp dalību valstīm attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu komisijai konkrēti pasākumu pieņemšanai. Es dodu vārdu referentam Hans Pēteram Mārtinam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos pietiekami īsi, kā tas parasti arī ir, kad saņemu pilnvarojumu no jūsu puses veikt kaut kādu darbu. Pāriešu uz vācu valodu, tas man ies ātrāk. Vēlreiz paldies. Eh, šī ir ļoti samērā tehniska lieta visiem tiem, kas ir strādājuši pie šī dosjē. Tad tiešām ir notikusi laba koordinācija. Paldies arī ēnu referentiem. Nav tik viegli šajā jomā nokļūt uz šī zelta vidusceļa, kur mēs vēlamies, jo šeit ir diezgan liels atšķirības arī pieejā statistikas datiem starp politiskajām partijām. Sociāldemokrāti un Eiropas tautas partija, liberāļi un arī es, mēs esam bieži vien apsēdušies pie sarunu galda un kā to parāda balsošanas saraksts, ka šeit ir visdažādākie kompromisu priekšlikumi panākti. Tas mums arī ir zināms e, pārsteigums, ka sociāldemokrāti sacīja, ka ja nebūs pieejas datiem nodokļu iestādēm, tad viņi atturēsies no visu dosie. Es tomēr aicinātu piedalīties sarunās Un tad mm, vismaz 26 valsts to varētu darīt. 26 deputāti, kas piedalās, nu, tad tā kā balsošana tikai 17. noteikti, varbūt vēl ir šobrīd iespēja vismaz ar ēnu referentiem, kas to vēlas, eh, panākt lielāku skaidrību. Katrā ziņā paldies vēlreiz par konstruktīvo sadarbību. Okay, well. Labi, tas nu gan bija īsi. Žanpolu, vai vēlaties šobrīd izteikties, ja pagaidīsiet, ka kāds cits ieradīsies? Mūsu kolēģis nav ieradies, man nekas īpašs nav sakāms, es tikai varu pateikties eh, referentam par viņu darbu, kā tas šeit parasti tiek darīts. Es gribu sacīt, ka esmu gatavs piedalīties sarunās par kompromisu grozījumiem Un tad arī mūsu grupa šādi balsos. Paldies! Jā, izskatās, ka man, ā, nē, mums ir vēl viena Ole Šmite, Ole Šmite attēlošana. Jā, priekšsarētē darīšu visu, ko varēšu. Paldies, paldies, nesakiet to viņam tikai. Citādi viņš jutīsies aizskars. Vispirms Olle vēlētos pateikties Hans Pēteram Martinam un arī citiem ēnu referentiem par lielisko darbu un vēlmi sadarboties. Viņu apmierina kompromisi, un viņš ir pateicīgs, ka tik daudz viņa grozījumu tika iekļauti. Viņš ir pārliecināts, ka šis ziņojums nodrošinās to, ka statistikas datu ievākšana neradīs papildu administratīvo slogu uzņēmumiem. Administratīvā sloga uzlikšana uzņēmumiem, it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, kavēs viņu ekonomisko izaugsmi un apgrūtinās atves, atkopšanos pēc krīzes. Bija iespēja panākt vienošanos par praktiski visiem jautājumiem, bet attiecībā uz konfidenciālas informācijas apmaiņu vienošanās nav panākta. Statistikas datu konfidencialitāte ir pamatprincips Eiropas statistikas jomā, kur ir nepieciešams eh, saglabāt, eh, to nosaka arī regula 223. Ja personas un uzņēmumi nevar paļauties uz to, ka statistikas nolūkos, eh, statistikas pārvaldēm sniegtā informācija ir konfidenciāla, tad šādu datu eh, apstrādes, tad eh, uzņēmumi var nevēlēties sniegt šādu informāciju. Un mēs labprāt būtu redzējuši ziņojumu no EDPS, no Eiropas datu aizsardzības uzraudzības iestādes, uh, mēs esam prasījuši balsojumu pa daļām par kompromisu B un um, aicinām balsot pret otro daļu. Tālāk arī konfidenciālas informācijas apmaiņas statistikas nolūkā varbūt ir nepieciešama, bet tai jābūt brīvprātīgai un jābalsās uz piecu gadu periodu pēc regulas publicēšanas. Tas ir tādēļ, lai ņemtu vērā izmēģinājumu projektu. Tā kā ja, ja tas e, sekmīgi noslēgsies, tad mēs varam pagarināt šo e, termiņu. Un e, mums prieks, ka mēs varam vienoties par to. Un Ale, aicinu jūs atbalstīt 19. grozījumu. Tātad šobrīd datus vāc gan eksportētājs, gan importētājs. Un, lai samazinātu administratīvo slogu, dati būtu jāvāc tikai eksportētājiem. Uh, Un to varat nodrošināt tad, kad var e, panākt e, kvalitatīvu datu vākšanu. Un Kaula savā dzimtajā zviedru valodā saka paldies. Paldies, saka priekšsarētāji. Es domāju, ka es Eiro... Bosus kungam Eiropas Tautas partijas vārdā var dot vārdu. Lūdzu. Parlo a nome anche dell'onorevole Palmone. Che... Jā, paldies. Es runāšu Palonas kungu vārdā, kurš sekoja šai lietai Eiropas Tautas partijas uzdevumā. Es vēlos pateikties Mārtiņu kungam un visiem ēnu referentiem par paveikto darbu. Šis ziņojums ir ļoti tehnisks, bet tas nav radījis eh, nopietnas politiskas domstarpības. Komisija ir pārskatījusi regulu par kopienas statistiku attiecībā uz preču tirzniecību ņemot vērā jauno institucionālo kontekstu, ko rada Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Komisija ierosina deleģēto un īstenošanas eh, aktu pieņemšanu, tāpat arī pārstrādāt eh, Eiropas statistikas eh, jomu, balstoties uz piramīdas struktūru, kas aizvietos pašreizējo interesētu komiteju uh, Mēs e, centāmies uzlabot šo ziņojumu ar saviem grozījumiem, ar kuriem e, centāmies uzsvērt to, ka šie deleģētiem aktiem nevajadzētu radīt papildu izmaksas un ka datu apmaiņa jānotiek par minimālo maksu vai minimālām izmaksām precīzāk. Attiecībā uz Eiropas statistikas sistēmas struktūru centāmies e, statistikas vērtību no nu jauna definēt, izstrādāt saskaņots noteikums attiecībā uz datu pārsūtīšanu starp iestādēm. Tas viss ir veikts, lai censtos uzlabot Eiropas statistikas kvalitāti tirzniecības, preču tirzniecības tieši jomā. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas ar saviem grozījumiem centās uzlabot tekstu. Ir viena problēma saistībā ar konfidenciālajiem datiem, un tas ir kaut kas jauns, kas tiek ieviests ar šīs regulas pārskatīšanu. Mēs atbalstam šādu datu apmaiņu, bet mums jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz datu pārmaiņu. Ir skaidrs, ka šādā apmaiņa jānotiek tikai statistikas eh, nolūkā. Un tad, kad tiešām pastāv nepieciešamība to darīt attiecībā uz nodokļu jomu vai pētniecību, tad tie nav pamatoti iemesli apmaiņai, kā to ierosina komisija. Es nedomāju, ka šī ir labākā vieta, kur pieņem šādas lēmumus. Mums eh, jānodrošina, ka datu apmaiņa ir tiešām konfidenciāla, lai nebūtu nekāds noplūds uz citām eh, starptautiskām organizācijām vai pētniecības organizācijām. Bet bez šīs problēmas varu piekrist eh, kolēģi panāktajiem kompromisiem un atzinīgi vērtēju Šmita kunga ieteikumu padarīt eh, datu apmaiņu par brīvprātīgu un laikā ierobežotu. Paldies, saka priekšsarētāji, Said, ECR vārā. Thank you very much. And, uh... Paldies! Izteikšos pēc iespējas lakoniskāk, vēlos pateikties referentam par to, ka ņēma vērā lielākā, lielāko daļu mūsu ierosinājumu, tīpaši, ko mēs ar Liem iesniedzām, lai nodrošinātu to, ka akadēmiskie spētījumos varētu izmantot statistikas datus, bet tāpat laikā ievērojot konfidencialitāti. Tāpat arī eh, par to, ka tika pieņemti grozījumi, kas bija diezgan tehniski un saistīti ar deleģētajiem aktiem. Viena lieta, par ko es neesmu pārliecināts, ir 45. grozījums, kur tiek prasīta atbilstība komitoloģijas regulai. Es domāju, ka referentam droši vien ir savi iemesli, bet savādāk liels paldies par izrādīto pretimnākšanu. Jā, nu, manuprāt, šeit ir arī komisija, kas vēlas izteikties. Ja mums nav kāds cits komisija, lūdzu, ja varat īsi izteikties. Thank you. Thank you very much. Paldies. Komisija kopumā atzinīgi vērtē ziņojumu projektu un pausto atbalstu šim priekšlikumam. Mēs esam pārliecināti, ka tālākās diskusijās starp parlamentu un padomi uh, varēsim panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Tomēr komisija vēlētos vērst jūsu uzmanību uz vienu problemātisko jautājumu. 32. grozījums un ar to saistīties 33. grozījums, kas paredz uh, apmainītās e, konfidenciālās statistikas datu izmantošanu fiskāliem mērķiem, kas ir krasā pretruņā, pretrunā ar konfidencialitātes nosacījumiem pamat e, statistikas regulā 223 bez jebkādu šajā jomā eksistējošās labās prakses. Turklāt tas ir pretrunā paša referenta astotajam grozījumam. Kas attiecas uz dažiem citiem grozījumiem, mēs ceram, ka tos var tālāk apspriest arī trialogu ietvaros un varēsim eh, panākt skaidrojumu saņemšanu un vienošanos. Tas pirmkārt eh, saistīts ar eh, izmaksu efektivitātes statistikas datiem, un tai būtu jābūt saskaņotai ar 223 un labas prakses kodeksu. Otrakārt, Runa ir par eh, jautājumu saistībā ar statistikas datu konfidencialitātību desmito grozījumu. Šajā gadījumā mēs eh, ieviestu nesaskaņotību ar saistītām statistikas regulām un neņemtu vērā to, ka pasīva konfidencialitāte no lietotāja puses tiek uzskatīta par labas prakses piemēru. Treškārt, procesuālajie jautājumi ar eh, pilnvaru deleģēšanu, respektīvi 14., 43., 44. un 45. grozījums, par kuriem komisija vēlētos uzsvērt sekojošo. Izskatās, ka nav pamatojuma nesekot kopīgai izpratnei un starpiestāžu vienošanās. Komisija joprojām ir pārliecināta, ka ekon komiteja ņems pienācīgi vērā un izvērtēs visus grozījumus. Paldies, saka priekšsarētāji. Vai referents vēlas izteikties? Pavisam īsi. Paldies, kolēģi. Nu, tas droši vien nebūs nekāds pārsteigums, eh, ko mēs tikko dzirdējām no komisijas, tad tas arī nozīmē, ka galvenais notiks savstarpējās sarunās, un mēs ar nepacietību gaidām iespēju pārunāt jūs tikko pieminētos jautājumus. Paldies! Paldies! Saka priekšsarētāji, esam izskatījuši grozījumus, balsosim pēc īsa brīža, pulkstens piecos, ar e, mērķi izskatīt to aprīļa plenārsēdē. Es nevaru pārcelt balsošanas laiku uz priekšu, jo deputāti vēl tikai ierodas. Uh, tā kā lai aizpildītu šīs 15 minūtes, ko esam ieguvuši, es tad ierosinātu pārlekt uz priekšu uz manu ziņojumu par ES tiesību aktu saskaņotības uzlabošanu finanšu pakalpojumu jomā, kas ir e, jautājums, ko esam līdz šim prezidijā apsprieduši. Lai nu kā, ja mums nebūs laiks pabeigt savas diskusijas, varēsim tās turpināt pēc balsošanas, bet es domāju, tas būtu labākais veids, kā mēs šobrīd varētu rīkoties. Tātad, lai ieskicētu situāciju, sabiedriskā apspriešana eh, notika 2013. gada pirmajā pusgadā attiecībā uz dažādiem pasākumiem, ar kuru uh, Eh, uzlabot saskaņotību finanšu pakalpojumu jomā tiesību aktiem. Tas balstījās uz mūsu pašu bažām un arī tām situācijām, kas eh, tika mums darīts zināms, un esam saņēmuši atbildes no 86 organizācijām un privātpersonām, un tās tiks publicētas eh, komitejas mājaslapā apspriešanās ietvaros neiekļāvām visa pārskatīšanu. Mēs uh, sagatavojam neformālu ziņojumu par to. Tas netiks skatīts plenāru sēdē, bet uh, tu, tur atradīsiet secinājums ar, uh, kopā ar ziņojumu projektu, par kuru mēs balsosim. Un cerams, ka varēsim arī to turpināt tālāk nākamajā sasaukumā. Šo ziņojumu es sastādīju ar sekretariātu palīdzību, vai pat otrādi jāsaka, sekretariāts to sastādīja un es viņiem palīdzēju. Balstoties uz e, iegūtajām atsauksmēm, un mēs apkopojām visdažādākās bažas un ieteicām, e, kā varētu tās risināt. Pirmkārt, uh, pirmās eh, bažas bija saistīts ar iespējamām eh, nesakritībām vai pārklāšanos likumdošanā, un šajā gadījumā mm, ziņojumā komisija tiek labāk eh, aicināta īstenot vai drīzāk ņemt vērā savus ietekmes novērtējumus. Ir tīpaši mm, dalībnieki pauda bažas par to, ka tiek pārvaldīts saistīta likumdošanas akti par MIFID, IMD un PRIPS. Būtu ieteicami, ja šādas likumdošanas aktu kopas tiktu kopīgi skatītas, nevis katra atsevišķi. Otrakārt, tika prasīta arī skaidrs kalendārais grafiks jaunas likumdošanas akts izstrādājot kas palīdzētu ieviest skaidrību ieinteresētajām pusēm. Līdz ar to mēs iesakām uh, lai komisija dotu ESA 12 mēnešus pirms stāšanās spēkā, lai varētu tehniskos standārts izstrādāt. Daudzi eh, prasīja arī prioritāru uh, ierindošos jautājumus, eh, sasaistot tos ar arī šeit pakārtotajiem likumdošanas aktiem. Protams, ka prioritātas eh, principu ievērošana no komisijas puses to mēs esam ar vairākām rezolūcijām prasījuši parlamentā. Dažkārt tas ir sekmīgi uztverts, citreiz netik sekmīgi. Treškārt, tika prasīs, lai iestādes ievērot saskaņotību ne tikai Eiropas Savienības tiesību aktos, bet arī starp ES normām un tām, kas pie, pieņems citās lielākajās jurisdikcijās. Līdz ar to mēs ieteiktu nākamajam parlamentu sasaukumam censties skatīt šo jautājumu, un viens no veidiem, kā to varētu darīt, ir padarīt oficiālu komisijas eh, darbību pārbaudi attiecībā trešām valstīm. Uh, Treškārt, ir nepieciešamības uzlabot eh, saskaņotu darbības ar komisijas dienestiem, DG, eh, Markt un citiem ģenerāldirektorātiem. Ziņojums eh, prasa īpašu saskaņotību ar citu ģenerāldirektorātu darbību, ko es sākotnēji arī pati jau esmu prasījusi iepriekš, tad, kad komisāru uzklausīšana tika organizēta. Kas attiec uz mūsu pašu ekonu komiteju parlamentā, uh, tika prasīta lielāka caurskatāmība saistībā ar kompromisu grozījumiem un tika pausta arī vēlme nodrošināt lielāku piekļuvi referentiem. Lielais darba grafiks un laika tūkums principā ir novedis pie šādām problēmām, un mēs uzskatām, ka šādas uh, problēmas arī nākotnē būtu jāatrisina, lai uzlabotu parlamenta uzraudzību pār dalību valstu veikto tiesību aktu īstenošanu. Mēs iesakām prasīt regulārs atskaits no DG Markt par transponēšanas gaitu par kuri panākt vienošanās šī sasaukuma laikā. Mums ir nedaudz aktualizēta informācija par atsevišķiem tiesību aktiem, piemēram, regulētiem tehniskiem standartiem, bet mums ir arī nepieciešams nodrošināt, lai notiktu labāka īstenošana. Tāpat e, bija arī rosinājumi par to, ka ir nepieciešams vienots instruments vai kodeks, attiecībā uz šādu likumdošanu. Tas, manuprāt, eh, balstījās uz dažu komentāriem par to, vai mums nevajadzētu tādu Dodge Franka tipa likumdošanas aktu. Lielākā daļa neiebilda principiāli pret šādu ideju, daži plaši atbalstīja, bet citiem bija bažas par to, vai šāds projekts būtu paveicams un cik tas varētu izmaksāt. Mēs apzināmies, ka tas būtu ļoti ambiciozs mērķis un uh, Man eh, bija arī personīgas bažas, ka nevajadzētu sasteigt un lekt iekšā jaunā nezināmā. Tā vietā mums vajadzētu prasīt izvērtējumu iespējamiem modeļiem par to, kā, kāda veida koordinācijas kodeks varētu tikt strukturēts, lai labāk organizētu debatas. Noslēgumā Ar nepacietību gaidu jūsu komentārus un priekšlikums e, šī ziņojuma uzlabošanai. Manuprāt, tas e, nākamajai komitejas sastāvam ļaus labāk saprast, kā virzīt darbu uz priekšu nākamajā sasaukumā. Mums jāpatur prātā, ka šis sasaukums ir bijis īpašs, ņemot vērā kaut vai darba apjomu, kas bijis jāpaveic, bet esam arī daudz ko mācījušies attiecībā uz to, kā nodrošināt labāku koordinēšanu. Es apzinos, ka ir ļoti daudz pārskatīšanas klauzulu iekļautas likumdošanas aktos un priekšlikumu par to, kā labāk veikt šo pārskatīšanas koordināciju, būtu noteikti atzinīgi vērtējami. Tagad došu vārdu jebkuram no tiem, kas vēlas rēģēt. Man ir tikai viens ēna referents, Svens Gīgolds šeit pierakstīts. Uh, Nezinu, vai Žans Pols arī vēlas kāds um, komentārs izteikt EPP vārdā. Nē, neviens citi ne, ne, neko ne, nedod man zināt. Nu tad Sven lūdzu. Paldies, Šaron. Paldies, ka sagatavojot šo ziņojumu. Ir tiešām labi, ka mēs virzamies uz priekšu. Būtu interesanti tad redzēt, ko mēs darīsim ar rezultātu, vai kādi elementi no tā tiks izmantoti tālākās eh, rīcībās. Tas noteikti būtu noderīgi. Piemēram, būtu interesanti paklausīties komisiju, ko viņi par to domā. Kas attiec uz tekstu, manuprāt, ir labi eh, veikt atsaucu uz to, ka mums ir bijusi šī sabiedriskā apspriešana, bet neesmu pārliecināta, ka mums ir jāiekļauj pielikumā uh, Uh, rezolūcijai ieinteresēto pušu komentāru. Tas, zināmā mērā, apšaubītu, uh, paskaroties, kas ir bijušie komentētāji. Tas uh, lielā mērā atspoguļo šo sadalas daļu. Nu, es būtu ļoti piesardzīgs, mēs tādu šim neesam rīkojušies. Par saturu. Pamatā varu vairāk vai mazāk piekrist jūsu izteiktajiem priekšlikumiem, tie ir noderīgi. Uh, Es eh, laika taupīšanas nolūkā neiedzināšos detaļās, bet manuprāt, kas tomēr ir interesanti, ir paskatīt dažas papildus lietas vēl. Jūs izsaka daudz piezīmes par procesu. Es domāju, ka par to ir nepieciešama vajadzīga ne tikai eh, palielināt caurskatāmība attiecībā uz otro līmeni, bet arī caurskatāmība saistībā ar uh, trešo pušu rīcību, piemēram, lobētājiem. Un ir vērts arī debatēt, manuprāt, detalizētāk par to, vai mēs virzamies pareizi uz to, ka mums ir detalizētāka regulēšana attiecībā uz praktiski visu. Un to lomu, kas varētu būt tirgus principiem balstīts regulējums tādas eh, sistēmas, tātad, ja, kas balstītos uz atbildību un spēcīgiem kontrolas pasākumiem vai noteikumiem. Tāpēc es atbalstīju to, ja šī visa rezultātā mums būtu atklāta uzklausīšana, kur piedalītos galvenokārt komisija, bet notikt arī diskusija, jo detaļu līmenī šis sarežģītības līmenis ir tik liels, ka rodas pamatotas bažas e, par daļu no tā, ko esam paveikuši. Tā kā daudziem e, iesaistītajiem, e, kurus mēs regulējam, nav spēcīga kapitāla bāze, un mēs pārējām uz ļoti detalizētu regulējumu daudzās jomās tā vietā, lai domātu vairāk par regulējumu sistēmu, kas balstītos uz tirgus principiem, saistībām un šādiem principiem. Līdz ar to es domāju, ka šajā līmenī būtu ļoti interesanti tāds padziļināts debats. Ar nepacietību gaidu, ko mēs paveiksim ar rezultātiem un kā mēs nodrošināsim to, ka tas e, viss pāries sekmīgi uz nākamo sasaukumu. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Izskatās, ka nē. Paldies, Sven! varbūt mēs e, vairāk varam parunāt par pielikumiem. Tā kā pielikumā mēs e, pasakām, no kurienes tas viss nāk, nu, saistībā ar caurskatāmību. Tā kā tas viss ir pieejams mājaslapā, varbūt kā ar to arī pietiek. Manuprāt, ideja šeit ir tāda. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Ja jūs tiešām eh, taisaties runāt, eh, sakliedzoties no dažādiem zāles galiem, tad varbūt izējiet ārā. Es saprotu, ka tas dažkārt ir nepieciešams sarunāties pirms balsošanas, bet lūdzu. Tātad šis ziņojums nebija plānots kā tāds, kas iejaucas politikas jomā, bet drīzāk vērsts uz procesiem bet varbūt varētu šeit iekļaut dažas lietas, ko mēs esam izstrādājuši caurskatāmībai, kur daži no mūsu referentiem ir ielādējuši visus saņemtos dokumentus kopējās mājaslapās un tā tālāk. Tas būtu kā ļoti noderīgi resurs un arī uzlabot caurskatāmību. Mēs jau parlamentā esam diezgan inovatīvi bijuši šādi rīkojoties, un būtu patīkami, ja būs kaut kas tāds, ko varētu kā standarta tālāk izmantot nākamajā sasaukumā. Es pieņemu komentārus par uz tirgus principiem balstītām saistībām. Es cenšos to par ne, eh, iekraut šās nefinanšu atskaitīšanās principā. Tad, ja, uzņēmumi baidās, ka viņi var kaut ko pārkāpt, tad visdrīzāk viņi arī pārkāpums e, neizdarīs. Tas vairāk varbūt saistīts ar politiku, mazāk ar procesiem. Bet e, tā ir tāda interesantāka lieta, e, šī ideja par uzklausīšanas organizēšanu. Varbūt, ka viens veids, kā mēs varam to visu publiskot, ir tiešām organizēt šādu uzklausīšanu. Mums būtu jāatrod pieejamu laiku tam visam, bet to mēs papētīsim. Katrā ziņā gaidu uh, jūsu grozījumus. Termiņš grozījumiem ir 16. decembris. Un izskatīsim tos janvārī, 22. janvārī, un balsosim vēlāk janvārī. Bet to varam arī pagarināt, ņemot vērā, ka laika kalendārs ir pilnība mūsu rokās, jo šis ir ekonkomitejas ziņojums. Tā, to nu mēs būtu izskatījuši. Tagad pāriešu pie priekšsarētājs paziņojumiem, kurus es atliku pirms tam. Šobrīd pazaudēju vajadzīgo dokumentu. Un te nu tie būs priekšsarētājs paziņojumi. Pirmkārt, atzinum par omnibus dosjē kur vairākām direktīvām tiek veikt labojumi saistībā ar Lisabonas līgumu. Komisija ir iesniegusi divus omnibus eh, priekšlikumus, tur ir daudz labojumu jāveic saistībā Lisabonas līgumu, mainot eh, regulētojušo procedūru ar uzraudzību vai nu deleģētajiem aktiem vai īstenošanas aktiem. Ekona jomā tas ir e-naudas direktīva, grāmatvedības direktīva, vairākas statistikas direktīvas abas, abi dosie nodoti priekšsēdētājiem. Juri eh, komiteja ir vadošā komiteja. Balsošana paredzēta 17. Mm, decembrī. Un tad eh, katra komiteja, kas atbildīga par šo dosie, tad arī nodrošina grozījumus, kas jāiesniedz vēlākais līdz 12. decembrī. Juri komiteja pieprasīja vēstules formātā, nevis atzinuma formātā šāds grozījums, kas nozīmē, ka nebūtu oficiāls ekon komitejas nostāja, jo par vēstulēm balsošana nenotiek. Kā ekon koordinātori vienojās, mēs e, sastādīsim divus oficiālus atzinumus pātrinātās procedūras ietvaros tikai angļu valodā. Laika grafiks ir šāds. Atzinumu izplatīšana šodien, termiņš grozījumiem 4. decembris, 17. Eh, pēcpusdien, steidzamības kārtā grozījums pieņemam tikai angliski, balsošana 9. decembrī Strasbūrā. Tās tādas starpiestāžu lietas. Tātad tās lietas, ko es parasti daru kā priekšsēdētāji, to es arī jums pasaku. Es domāju, ka jums nebūs daudz problēmas ar atzinumu, bet ja jūs kaut ko esat pamanījuši, ko esat palaidis garām, tad dariet mums to zinām. Tālāk, eh, jaunākā informācija par trialogiem. Par CSDR. Mums bija trešais eh, trialogs 28. novembrī, sasniedzām progresu par neatrisinātiem jautājumiem. Jautājumu par eh, iekšēju norēķinu Bez tehniskā darba turpinās arī darbs par uh, politiskiem jautājumiem, par banku licencēm, CSD. Tas turpināsies rakstiskā procedūrā līdz nākamajai trialogam 18. decembrī par banku noregulējumu. 27. novembrī bija uh, trialogs un eh, padarījām daudz tehniskā darbu. Šobrīd jau ir saredzams uh, vienošanās iespējas uh, par saistībām un trešo valstu situāciju. Tātad valstu valdību iejaukšanās, uh, noregulējumu fondu, depozitu garantiju fondi, tur progress bija lēnāks. Nākamie trialogi plānot rītdien, 3. decembrī un arī 11. decembrī. Vai trialogu tirgus neunprātīgi izmantošanas jautājumā 28. novembrī. Tur koncentrējāmies uz jurisdikcijas jautājumu, apmācību, rīkiem, tāpat arī krimināla pārkāpuma definīciju, sa sankcijām, juridiskā nolūkā un sankciju publiskošanu. Darbs turpinās tehniskā līmenī, lai saskaņoto visu ar direktīvu Nākamais trialogs ir 10. decembrī. Tagad pāriesim pie kaut kā, kur jums tiešām arī rūpīgi jāklausās. Es domāju, ka mums vēlreiz jāprasa komitejas viedoklis saskaņā ar 70. reglamentu punktu par direktīvu grozīšanu no 2003. gada, numur 71, un 2009. gada direktīvu 138 ADC attiecībā uz Eiropas apdrošināšanas un nodarbinātības e, pensijas iestādi un kredit nolīgumiem saistībā ar e, kāp saukts arī par Omnibus 2. Došu šobrīd vārdu Berhardam Balcam. Jā, paldies, priekšsarētāji pārsvāru par šo tematu. Es domāju, ka vienojoties par Omnibus 2 direktīvu Eiropas eh, apdrošināšanas jomā esam pavirzījušies soli uz priekšu. Omnibus 2 eh, maina iepriekšējo direktīvu, kur Pēters Skiners toreiz bija referents iepriekšējā sasaukumā. abas direktīvas līdz 16. gada 1. janvārim ir jādabū gatavas, un es domāju, ka attiecībā ar uh, grozījumiem un uzlabojumiem Omnibus 2 mēs tad varēsim beidzot šīs lietas iekustināt. Tā tad bija pēdējā nepabeigtā lieta, kas mums vēl bija jāatrisina. To mēs tagad, kā izskatās, esam izdarījuši, tādu saprātīgu risinājumu esam atraduši koncentrēties uz efektīvu un, manipā, manuprāt, arī tādu praktisku risinājumu. Pasākumu kopums, manuprāt, nodrošinās to, ka apdrošināšana arī, varētu teikt, sarežģītos tirgus apstākļos ļoti tādās zemās procentu likmēs arī uh, varēs piedāvāt uh, labus produktus un tīpaši īstenot savu lomu kā ilgtermiņa investoru. Līdz ar to es uzskatu, ka risinājums, kur mēs esam atraduši, bija nepieciešams. Un vēlos arī īpaši pateikties visiem ēnu referentiem par saņemto atbalstu, sadarbību, uh, un ik, vie, ik reizi tas bija ļoti patīkami sadarboties ar viņiem. Un par abām direktīvām kopumā jāsaka, ka šeit ir panākt ļoti būtisks progress attiecībā uz drošību, tā skaitā patērētāju drošību, tirgus stabilitāti un par tālākiem soļiem padome, kā jau priekšsēdētāji tikko pieteica, korepēra līmenī šī vienošanās ir apstiprināta, un šobrīd tekstus pārbauda gan parlamenta, gan padomas juristi lingvisti. Tas prasīs zināmu laiku, bet būtu tiešām patīkami, ja mēs Omnibus 2 februāra vai vēlākais marta plenārsēdē varētu apstiprināt. Paldies, priekšsēdētāji! Um, Sven, were you asking? Sven, vai vēlējāties izteikties? Jā. Saka Gīgauda kungs. Parasti jau es neko nesaku par šādām lietām, par pārskatīšanām. Bet šeit es pavisam īsi gribu teikt, nekad vēl neesmu piedzīvojis to, ka parlaments tik tālu aiziet prom no savas sākotnējās nostājas. Pēdējā balsošanas ietvarā un pašreizē situācija ir milzīgs e, daudzums e, atvieglojumi, tīpaši tehniskā līmenī. Un kopīga atvieglojuma apjoms e, ilgtermiņa garantijām apdrošināšanas sabiedrībām salīdzinot tam, ko mēs ar Solvenciju 2, kur Skinner kungs panāca, veido 276 miljārdi eiro. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai visi uh, kas atbalsta šo ziņojumu, at, zināt šo situāciju. Tiek vaināts apdrošināto tiesību princips salīdzinot ar to, kas sākotnēji tika paredzēts. Burkāns valsts norādīja uz grūtībām tirgū, jā, tā ir realitāte, diemžēl pasākumi, kas ir paredzēti, nebalstās uz loģiku, uh, lai nodrošinātu labu politisku pielāgošanu, bet gan ir lobija vēlmju un apdrošināšanas sabiedrību lielajās dalību valstīs vēlmes salikums. Un tik tiešām nevarējām ilgi vienoties par kopīgu nostāju, bet beigās, lai kaut kā vēl Solvency 2 pabeigtu steigā, dažādo dalību valstu vēlmes viens pret vienu arī tika pārņemtas. Parlamentam tādējādi bija ļoti tālu jānoiet no savas sākotnējās pozīcijas. Un no patērētāja aizsardzības eh, principa pēc parlamenta spiediena visas uh, apdrošināšanas eh, sabiedrības, kas izmantos šīs, šos atvieglojumus, viņiem būs nepieciešams to publiskot, un es jau varu šobrīd pateikt, ka mēs garantēsim to, lai tuvākajos gados tiek nodrošināta pilnīga caurskatāmība, un katrs, kas izmanto šos atvieglojumus, katra sabiedrība, kas to darīs, informēs patērētājs, un līdz ar to patērētāji varēs uzzināt, kuras sabiedrības uh, ir ar pietiekamām rezervēm, salīdzinot ar to, ko prasa tirgus cenas un ar ko būtu jārēķinās. Tik daudz es gribēju pateikt. Okay, uh... Eh, Priekšsēdētāja, tā ir. Labi, tagad sociāldemokrātu vārdā Pīters Skiners lūdzu. Ak, nē. Mēs pārskatām šo lietu komitejā, un es domāju, tad, kad esmu devusi vārdu vienam ēnu referentam, tad uh, piediens to dot arī citam ēnu referentam. Pīter Lūd, Skinner kungs, jā. Uh, man ir jārunā, kad man vārdu piemin tādā kontekstā, kad izskan arī miljardiem eiro skaitļi. Man labāk patīk ekspost uh, izskatīšana, taču tā vietā mums bija ex ante un mēs ar to aizkavējāmies. Es domāju, godīgi tas bija jāatzīst. Man jāsaka arī no mūsu sociāldemokrātu nostājas. Uh, viedokļa, mēs vienmēr nostājamies par visu augstāko standartu, un tagad mums tas ir viens no augstākajiem pasaulē. Un jāsaka, pat labam panāktais ir visnotaļ iespaidīgs, īpaši ņemot vērā laika ierobežojumu. Jūs zināt, pēdējā brīža sarunas ir vissīvākās, un mums izdevās e, to dabūt sauri. Tātad tās ir li lielas sekmes. Es domāju, ka tā ir garantija, ka mums ir nākotnē tā izdosies. Mums izdevās vadīt sarunas, nenonākot sadursmē ar citām valstīm pasaulē. Proti, mēs piedāvājam mūsu uzņēmumus darboties uh, citās valstīs uh, saskaņā ar standartiem, uh, kas tajās valstīs nebija tik stingri. Es domāju, ar laiku tas pierādīs, ka globālie uh, regulējumi būs uh, vispārā, vispārreizākais risinājums. Desmit gadi ir pagājuši, līdz mēs panācām šādu rezultātu, tātad uh, slavas dziesmas referentam un ēnu referentiem, kas arī ievērojami snie, ieguldījums sniedz. Paldies! Paldies, priekšstādātāji! Pēdējais trialogs nebija viegls. Mums bija jātur mūsu ieroči kaujas gatavībā veselas astoņas stundas. Un mums izdevās panākt to, ko mēs nebijām cerējuši panākt. Mums izdevās arī panākt starp institucionālas izmaiņas. Tās tika iestrādātas mājo kredītu direktīvā tā nonāks e, plenārsēdes uzmanības lokā decembrī. Ja neviens cits nevēlas izteikties, šķiet, ka neviens e, nevēlas izteikties, tad pieņemšu, ka tas tagad non, non, nonāk pie Omnibus 2, par to tad būs balsošana februāra otrajā plenāra sesijā un tad uz uh, 2014. gada mājokļu kredītu direktīvas. Tātad izmaiņas tad arī EIB regulā būs. Tātad vai viss piekrīt, kas par? Thank you. Paldies. Kas pret? Piefiksējam, ka zaļie ir pret, divas valstis pret. Liels paldies. Tagad varam pāriet pie um, darba kārtības punkta, par kur notiek balsošana. Mirklīt atradīšu dokumentus, saka priekšsēdētāji. Vai esam gatavi balsot? Žanpol, vēlējāties izteikties, ne? Yeah, Tātad balsosim. Oh, okay. Can we have a... Lūdzu, vienkārši pārbaudīsim, kā darbojas balsošanas iekārtas. Iespraudiet savas kartītes, nospiediet kādu taustiņu. Okay, I can't see a thing. Okay. Okay, we've only got one, one uh, relatively short vote. Tā tad ir salīdzinošīs balsojums tagad. Vai mēs varētu lūdzu sākt? 29. grozījums, kas par? Again. Pret. Atturas. Oi, šī telpa ir ļoti nērta balsošanai. Saprotu, ka pieņemts. B. Kompromiss divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Pārbaudīsim lūdzu. Otrā daļa. Balsosim elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 15 pār 22 pret, tātad noraidīts. Tagad pārējām pie mutiskā A grozījuma, ja pareizi saprot, saka priekšstādātāji. Kas par? Against. Pret. Es atvainojos, saka priekšstādātā. Es no šajienas nevaru saprast, kāda ir situācija. Runa ir par A mutisko grozījumu. Sociāldemokrātijas sniegtais grozījums balsosim elektroniski, lūdzu. Mutiskais grozījums A. Oral amendment A. Right, that is reject. Noraidīts 16 pār 20 pret. Tagad mēs pārējam pie 9. grozījuma. Kas par? pret, atturas. Man šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Ups! I voted the wrong way. Ak, es nobalsoju nepareizi, saka priekšstādātāja. Nu, vienalga, <laughs> noraidīts. <laughs> okay. um, sorry about... Es atvainojos, saka priekšstādātāja. Atvainojos savai grupai. 36. grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas. Es netieku galā, es atvainojos, es neredzu, kāds ir rezultāts. Lūdzu, pār, pārbaudīsim. Balsosim elektroniski par desmito grozījumu. Mēģināšu balsot šoreiz pareizi, apņemas priekšsēdētāji. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 Šit pieņem, saka priekšsēdētāji. Labi, pārbaudīsim. 45. grozījums. Balsosim elektroniski. No, that was rejected. Noraidīts, atvainojos, saka priekšsēdētāji. Nu, ļoti grūti šai talpā saprast. Pirmais grozījums pār. Pret atturas. Pieņemts. 15. par. Pret atturas. Pieņemts. Otrais par. Pret atturas. Pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 3. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas. Pārbaudīsim 17. jo nevarēju saprast. Lūdzu, balsojam elektroniski. I'm closing the vote. Votes. Beidzam balsot pieņemts, turklāt ar lielu balsu pārsvaru. 18. par, pret atturas pieņems. 4. par, pret atturas pieņems. 19. par, pret atturas pieņems. A kompromiss par, pret atturas pieņems. Mutiskais grozījums D. Sociāldemokrāti iesnieguši kas par? Against. Pret atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, pieņems. 25. par, pret, atturas, pieņems. 26. par, pret, atturas, pieņems. 6. par, pret, atturas, pieņems. 27. par, pret atturas pieņems. Mm, man jau galva reips saka priekšsēdēt. 28. par pret atturas pieņems. This. Uh, vote on the text. Hmm? Hang on. Okay, um... Labi, saka priekšsēdētāji. Tagad ir jābalso par grozīto tekstu kopumā. Balsosim elektroniski. That's 26. 26 par, neviens nav pret un 11 atturējās. Lūdzu, balsosim par normatīvo rezolūciju. I'm closing the vote. Beidzam balsot. 25 pār, neviens nebija pret un 11 atturējās. Man nav nodoma balsot par lēmumu, sākt sarunas ar padomu, jo jums nepieciešams absolūtais vairākums, un man nešķiet, ka ir pietiekuši daudz klātesošo pat labam. Tātad šo lēmumu mēs nepieņemsim šodien. Iespējams, ka varēsim pievērsties šim mandātam Strasbūrā, tad, ja būs gana daudz komitejas locekļu klāt sanāksmē. Mums ir nepieciešama abs, nepieciešams absolūtais vairākums no komitejas locekļiem. Kāds iebilst no zāles bez mikrofona? Well Var tā gadīties, ka tas tagad priekšlikums tiks noraidīts. Referents nav lūdzis mandātu pat labāk. Un tāpēc mēs par to tagad nebalsosim. Mēs par to balsosim pirmdien Strasbūrā. Labi, turpin priekšsēdētāji. Līdz ar to ir komitejas sanāksmai pienākušas beigas. Paldies! Thank you.